tiek atsākta. Ir pieejams protokols no šīs e, sanāksmes, vai jums ir iebildumi? Nē, tad tie ir apstiprināti. Tālāk vēlos norādīt, ka no Kievas, Ukrainā ir šeit klāta delegācija Eiropas parlamentā. Paldies viņiem par klātbūtni. Viņu klātbūtne sūta svarīgu signālu attiecībā uz dialogu par mieru. Ir liels gods uzņemt jūs eh, šeit, Eiropas parlamentā. Pēc Jan-Filipa